tas ir daudz efektīvāks ceļš, un mēs esam gatavi detalizētāk apspriesties par turpmāk dialogu veicināšanu. Paldies! Like... Paldies, komisārs kundze, un vēlētos pateikties arī referentam Deroskungam. Man ir labas ziņas, mums ir pēdējais šī vakar ziņojums darba kārtībā. Un tas ir Kačmareka kunga ziņojums par ES attīstības politikas ietekmi. Lūdzu vārds referentam. Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, rītdien mēs balsosim par ziņojumu, kas ietekmēs ES attīstības politiku. Eiropas komisija šogad nāca klajā ar paziņojumu par Eiropas Savienības attīstības politikas prioritātēm. Tāpat ir sagatavots iniciatīvas ziņojums, runājot par daudziem attīstības politikas instrumentiem. Dienvidu Korejā norisināsies arī augsta līmeņa konference par šādas politikas efektivitāti. Jaņem vērā, ka šī politikas joma arī būs viena no polijas prezidentūras prioritātēm. Mums ir jāsaprot, ka uh, uz spēles ir likts daudz un ka no Eiropas Savienības arī sagaida konkrētu rīcību. Atgādināšu jums, ka bija izdot arī zaļā grāmata par iekļaujošu attīstību un um, ilgtspējīgu uzplaukumu. Uh, Attīstības komitejā ziņojumu atbalstīja daudzi kolēģi, un mēs varam piekrist arī ļoti daudzām uh, prioritātēm, ko izvirzīja komisārs Piebalgs. Bet, protams, instrumenti ir jāpieskaņo konkrētām prioritātēm. Mums ir jābūt mērtiecīgiem, bet nedrīkst atteikties no konkrētiem indikatoriem. Mēs nedrīkstētu. Uh, galvenokārt eh, koncentrēties uz tādām valstīm, kas mums šķiet it kā vienkārši, ka tur visu varēs atrisināt ar vienu rokas vēzienu un tajā pašā laikā izvairīties no palīdzības sniegšanas, nu, tādiem rūpju bērniem. Protams, mums ir jāsaprot, ka 72% no nabadzīgajiem pasaules pilsoņiem pat nedzīvo nabadzīgākajās valstīs, bet tādās valstīs, kur ir uh, eh, vidējs ienākuma līmenis. Uh, Attīstības sadarbība mēs nevaram koncentrēties tikai uz mazatīstītākajām valstīm. Mums ir uh, jāskatās daudz plašāk. Un ir jāatbalsta labāka koordinācija, ir jāveido daudz sazarotāka sadarbība ar visām valstīm un ir jābalstās uz jau gūtajiem piemēriem ir jārunā arī par konkrētām sadarbības jomām, piemēram, lauksaimniecība. Ir daudz attīstības valsts, kuras uh, lauksaimniecības jomā varētu sasniegt daudz progresa. Mums ir jāpieskaņo metodes attiecīgajām sadarbības formām, ir uh, jāveicina MVU attīstība attīstības valstīs un, protams, ir jāveido regulārs dialogs. Kādas. Uh, sadarbības jomas šeit varētu pieminēt? Mēs daudz runājam arī par klimata pārmaiņu radīto sēku samazināšanu. Tajā pašā laikā nedrīkst aizmirst iekļaujošas izaugsmas principus. Nevajadzētu baidīties no šādas definīcijas. Nē, tā ir draudzīga izaugsme, kas rūpējas arī par pilsoņu labklājību un cenšas izvairīties no sociālā uh, disbalansa radīšanas. Mēs zinām, šie uzdevumi nav vienkārši, un, protams, mūsu ceļā stāv daudz barjeru, proti jāgarantē piekļuvu labākai sociālai aizsardzībai, darba vietām un tā tālāk un tā joprojām. Tie visi ir ļoti būtiski nosacījumi, un attīstības komiteja jau vairākas reizes ir uh, savos izteikumos atkārtojas, ka ir noteikti arī jauni standarti, bet uh, tajā pašā laikā don, uh, saņēmēju valstīm ir jāievēro konkrēti standarti, un mēs nevaram vienmēr uh, vecās metodas nomainīt tā pašmērķīgi tikai ar jaunām metodēm. Esošie instrumenti arī ir jāturpina izmantot. Un mēs nedrīkstam arī bez pamata samazināt sniegto palīdzību vai arī no tās atteikties pavisam attīstības sadarbības ietvaros. Vēlējos pateikties visiem kolēģiem, kas ar mani sadarbojas, vēlējos pateikties arī padomē un ekspertiem. Paldies! Es paldies, Kačmarikungs! Redzu vairākus, kas vēlētos piedalīties brīvā mikrofona ietvaros. Un vispirms Kēlērs kundze. Lielas paldies, paldies arī referentam. Palīdzības efektivitātes nodrošināšana process ir ārkārtīgi svarīgs palīdzības sniegšanā, un es domāju, ka principi, kas noteikti Parīzes deklarācijai, ir tie pareizākie, un tie panāk to, ka mūsu palī attīstības palīdzība ir efektīvāka bet nedrīkstam jaukt koncepciju par palīdzības efektivitāti ar šo principu eh, attiecīgi vērtību par zināmu naudu, jo gal galā šo bagātību nevaram nodrošināt momentāni. Tas, piemēram, cik skolu mēs uzbil, uzceļam, tas vēl nenozīmē, ka šajās skolās nodrošinātā izglītība būs kvalitatīva. Mums jāsako līdzi rezultātiem. Mums jāskatās, lai līdzekļi tiek izmantoti tādā veidā, kas atbalstītu ilgtermiņa mērķus. Protams, ka attīstībai ir vajadzīgs laiks, un man, protams, ļoti žēl, ka tas neiedarās parādās eh, mūsu katra vēlēšana plānos un grafikos, bet tā jau attīstība notiek, un tāpēc mums jāskatās eh, ilgtermiņā, nedrīkstam aizmirst šo ilgtermiņa aspektu. Paldies, saka priekšādātājs tālāk, Kortēškungs, lūdzu. Jā, paldies, priekšādātāji. Pašreizējā krīze nozīmē to, ka mums ir jāatminās fakts, ka sadarbībai un attīstības palīdzībai ir jākļūst daudz efektīvākai. Tiem jāspēj panākt daudz vairāk cīņā pret nabadzību, kā jebkad iepriekš. Un to varam panākt ar labāku sadarbību starp dalību valstīm un Eiropas Savienību. Lūk, mums ir parādījusies iespēja savus centienus pastiprināt, sniedzot attīstības palīdzību, oficiālo attīstības palīdzību, jo, jāsaka, ar to vien jau nepietiks, lai mēs pilnībā novērstu nabadzību pasaulē. Ir daudz, kas, ko varam papildus darīt gan Eiropas, gan starptautiskā līmenī un visdrīzāk būs arī jānosaka zināmas prioritātes. Varbūt prioritātes jādod tūkstošgadus mērķi izpildē. Un jādomā par tom, kuras tad būs tās prioritātes joms, kurām pievērsimies vispirms, lai novērstu nabadzību. Otrām kārtām mums nepieciešama labāka finansējuma mehānismi. Mēs zinām, ka tas ir svēdzīgs. Oficiālā attīstības palīdzība, protams, tiek sniegta, bet ar to vien nepietiek. Mums ir nepieciešams ieviest, piemēram, arī lūk finanšu transakciju nodokli Un tāpat ir vajadzīga integrēta plānošana tajā brīdī, kad runājam par cīņu pret nabadzību, turklāt vienlaicīgi tas jāsavieno ar cīņu pret klimatu pārmaiņām. Un visbeidzot ir jāpastiprina sadarbība ar attīstības valstīm pašām, tā, lai tās var palīdzēt mums šai kopējā darbā. Pane predsedo, e, naprosto podporuji, aby Evropa... Paldies, Roitels kundze. Paldies priekšādātā pilnībā atbalstu Eiropas attīst, attīstības palīdzības fondu kā vienu no Eiropas Savienības budžeta um, sadaļām. Un priecājos, ka mans kolēģis Kačmarka kungs ir uzņēmies šo iniciatīvu un nav bijis pārlieku strikts savas nostājas paušanā šajā ziņojumā. Īpaši tad, kad viņš runāja par labāku līdzekļu kontroli pārskatāmību un izmantošanas efektivitāti. Mums jācīnās pret korupciju. Es pilnībā piekrītu arī viņu paustajām bažām par to, ka pievēršoties tikai tā teikt drošajām valstīm, mēs ignorējām valstis, kurās risks ir lielāks, un rezultātā problēma tikai sāsinām, jo šīs riskam pakļautās valstis, ja brūpju bērni, kā tika teikts, eh, varbūt reizēm pat vairāk ir pelnījušas šo palīdzību, un varbūt tā tām ir vajadzīga vai, vairāk. Un tāpēc gribu atsaukties šeit arī, piemēram, uz jau minēto ķīniešu, mm, lauksaim, ķīniešu darbību, kur viņi iepērk lauksaimniecības zemes Āfrikā. Ir jādomā par šādas prakses novēršanu. Paldies, saka priekšādātājs. Nākamais runātājs. Frērs kungs. Paldies, šeit mēs runājām par saskaņotību. Ir jābūt saskaņotībai starp dažādiem mērķiem, piemēram, sniedzot attīstības palīdzību, palīdzības um, absorpciju un tā tālāk. Jāsaprot, kurās jomās mēs sniedzam palīdzību vai, piemēram, uzlabojot izglītību, piedāvājot līdzekļus lauksaimniecības attīstībai, emancipācijai un, protams, mēs sniedzam palīdzību arī e, tajā skaitā vismazāk attīstītākajām valstīm. Bet tajā pašā laikā mēs dzīvojam pasaulē, kur ir liberalizētas finansiālās sistēmas, un šeit ir tāda kā divu pasaules sadursme. Uh, Jā, ja mēs vēlamies palīdzēt attīstības valstīm, tad pirmām kārtām ir um, šīm valstīm jāpalīdz pašām nostāties uz savām kājām, kļūt patstāvīgām, jāizveido labāka izglītības sistēma, ir jābūt uh, arī kapacitātei, palīdzības saņemšanai, ir jāparūpējas par intelektuālā īpašuma aizsardzību, un tie visi ir principi, ko nedrīkstam aizmirst. Protams, arī veselības aprūpas, sabiedrības veselība. Uh, Š, tie ir tikai mazi piemēri, e, tād, e, ņemot vērā šo klietošo netaisnību, kas pastāv starp abām pasaulēm. Paldies! Važnā paņi komisija. Dag Paškas kungs. Ja mēs runājam par attīstības politikas modernizēšanu, tad ir jāatskatās uz to, kā darbojās kopējā Eiropas politika un ir jāsniedz plašāks atbalsts mazatīstītajām valstīm un to iedzīvotājiem, lai tās varētu strādāt efektīvāk, eh, lai tās varētu veikt eh, tā organizēt darbu, ka tas būtu jēgpilns un noderīgs sabiedrībai, kalpojot tās interesēm. Ir jāpievērš uzmanība uh, arī tām, lai uzņēmē darbības vīde, nodokļu politika būtu taisnīga. Mums cilvēkam šis Vācijas ir jāmāca makšķerēt, nevis jādod viņiem zivis. Eh, pulkstens ir bez 15, 12, eh, tā kā jūs, komisārs kundze, varat runāt, eh, cik ilgi vēlaties. Paldies Kašmarek kungam par šo ziņojumu. Uh, Es domāju, ka tas tiešām atspoguļo nākotnes e, politiku un tas ļoti labi iekļaujas diskusijās, e, par kurām mēs nesen esam beiguši konsultāciju, strādājot pie zaļās grāmatas, esam saņēmuši, zaļo grāmatu esam saņēmuši 40 rakti, rakstiskus m, mm, ieguldījums no dažādām interesētajām pusēm šajā procesā. Uh, Un eh, šajā konsultāciju procesā un tā rezultātā komisija strādā pie paziņojuma, kas tiks pieņemts oktobra vidū. Un aplūkojot šo jautājumu, mēs ar prieku atzīstam, ka mūsu domāšanā un uzskatos ir diezgan maza atšķirība, ja mēs runājam par to, kā palielināt Eiropas attīstības palīdzības eh, efektivitāti, lai nodrošinātu ilgspējīgu attīstību. Parlaments atbalsta uh, palīdze, e, palīdzības paplašināšana enerģētikas sektorā un pārtikas e, nodrošinājuma jomā. Laba pārlau, pārvaldība, lai pārvarētu nabadzību, ir ārkārtīgi svarīga, un šeit ir jācīnās ar korupciju un jānodrošina, lai efektīvi darbotos nodokļu sistēmas. Mēs saprotam, ka ir nepieciešama caurskatāmība, ja mēs runājam par uh, Eh, iespējamību veikt politiskās reformas, izmantojot attīstības palīdzības līdzekļus. Un šeit, protams, ir jāiesaist visu līmeņu pārvaldību, sākot no vietējās pašpārvaldes un beidzot ar parlamentu. Arī cilvēku tātad kadru attīstība ir ārkārtīgi svarīga un ir jāveic plaši e, pasākumi nabadzības apkarošanai, nevis e, jāveido kaut kādas šauras e, ieņēmumu ieņēmumu mērīšanas instrumenti, tātad mums ir jānodrošina efektivitāte un caurskatāmība. Un tāpēc pēdējā Eiropas padome apstiprināja, ka vismaz 0,7% no IKP ir jānovirza attīstības palīdzībai. Un šai palīdzībai ir, un attīstībai ir jābūt uh, arī tādai konsekventai. Man uh, prieks e, par uh, ieteikumu 48. punktā, proti sasaistīt imigrācijas jautājumu ar attīstības palīdzības jautājumiem. Un mums ir jāsaņš sniegt palīdzību tur, kur tā ir visefektīvākā, kur mēs tiešām varam panākt kaut kādas. Un mēs nevaram koncentrēties tikai uz tā saucamajām drošajām valstīm, bet mums ir arī uz uh, trauslajām nedošajām valstīm jāorientēs sniedzot tām palīdzību. Ņemot vērā parlamenta ieteikumus par riska izvērtēšanu sadarbībā ar privātu sektoru ir svarīgs, un arī inovatīvu finansēšanas mehānismu ieviešanai liela nozīme. Jūs runājāt par visneaizsargāto sabiedrības slāņu atbalstīšanu. Es gribētu teikt, ka Kašmarē kungs un Eiropas parlaments Mm, daudz no jūsu e, idejām e, redzēs iestrādātas mūsu paziņojumā. Liels paldies e, priekšsēdētām visiem deputātiem. Paldies, paldies komisārs kundze par pacietību un to, ka esat palikusi ar mums līdz galam. Kašmarē kungām paldies par ziņojumu. Debates ir noslēgušās. Vēl daži paziņojumi un tie rakstīja čehvalodā, un tā es tos arī nolasīšu. Vis, uh, Viktors Uspaskungs mani informēja par jaunu notikumu attīstību un iesniedza lūgumu.